Witam Państwa. Mamy. Dāmas un kungi, labrīt! Un saskaņā darbkārtību mēs tā ķeramies pie balsošanas. Balsosim elektroniski par pirmo, tātad. Tā jau kur mēs runājam par jauno arī pārtikas produktu veidu saražošanas veidiem un vecās direktīvas atcelšanu. Līdz ar to balsam elektroniski. Bet vēl, īstenībā es gribētu tad uh, referents kundzei dot vārdu. Vai jūs pēc tam varētu izteikties? Tad saskaņā referents kundas vēlmi mēs uzreiz ķeramies pie balsošanas. Mums ir ļoti garš arī grozījums saraksts. Lielāko daļu no tiem ir sagatavojuši <clears throat> tieši mūsu komiteja, bet ir arī NV komitejas sagatavotie grozījumi. Tagad varētu ķerties pie balsošanas. nu, un ir tā, protams, ja es redzu, ka vairums ir pār, tad es pret nemaz neprasīšu, vai ne? Un tas uzreiz būs tad skaidrs, iesim tālāk. Tad sākam. 41. grozījums par. Balsojam ar rokas pacelšanu. Tālāk NV1 par. Pieņemts. Tālāk septītais. Kompromiss grozījums - elektroniskais balsojums. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Astotais. Kompromiss um, grozījums elektroniski lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 98. grozījums. 4. lapas puse. Ar rokas <clears throat> pacelšanu par pār. Pieņemts. 99. grozījums par. Pieņemts. 101. Pirmā daļa. Ir atsaukta. Nē, tomēr. Uh, jā, līdz ar to balsojam par 102. O tagad 102. otrā daļa. Rokas pacelšana par. Pieņemts. 103. Par. Pret. Pret tagad. Noraidīts. 104. grozījums. Par. Pret. Noraidīts. 105. par pret noraidīts. 106. par pret pieņemts. 7. 17. NV grozījums atkrīt. Tālāk 107. Par 107. Par pret. At, noraidīts. Tālāk astotais par pieņemts. Devītais. Par. Pieņemts. Tā, par 109 un 110 kopā. Mirklīti. Tas atkrīt, viss tātad 119 balsojam. Par 119. Pieņemts. Tālāk. 134. nepiedošana 136. 136 par. Un arī 137. kopā. Pieņemts. Tālāk. 11. kompromiss grozījums par. Elektroniski lūdzu. Beidzam balsot. Nu, tāds patīs viens ir par daudz, lūdzu. Tad balsosim vēlreiz par 11. grozījumu. Elektroniski lūdzu. Tālāk balsojam. 144.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 Tagad vēlreiz atkārtojam balsojumu par 144. Un arī par 145. kopā. Par pieņemts. Un tagad par 143. Tālāk par 13. Simt pēc 49. Atkrīt. Noraidīts. Tālāk ir 50. Pieņemts. Tālāk kompromis grozījums. Nu, 9. Elektroniski. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Tālāk 160. Mm, par. Pieņemts. 17. par. Pieņemts. 122. Otrā daļa. Nē, 172. Otrā daļa. Pieņemts. Simt sešdesmit trīs par pret. Pārbaudām. Simt sešdesmit trešais. Elektroniski lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss grozījums numur viens. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Simt astoņdesmit devītais. Astotā lapas puse. Pa 189. par. Agil kungs. Mēs dzirdējām 1188, 189. Lūdzu, pa kuru tad? Ja mēs ļoti strauji kaut kas arī izkrīt, neviens no tiem tad īsti varētu būt. Kurš tad īsti bija tās, pa ko balsām?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 <clears throat> par pret. Atkrīt. Simt deviņdesmit ceturtais par pret. Noraidīts. Simt deviņdesmit piektais par. Paldies, tālāk. Ne pret. Noraidīts. 76. Par. Pieņemts. Labi, tālāk. 198. par pieņemts. Simt desmit deviņi. Par. Tālāk simt divsimt. Par. Piedošana, tātad tālāk. NV32 par. Pieņemts. Divsimt pirmais par. Tā, 32. tika pieņemts, 200 tika noraidīts, un par 201. vēlreiz tagad pieņemts. And, uh, NV32 has to fall because... Jā, nu, īstenībā 199. taču tika pieņemts. Okay dokonujemy tej weryfikacji. Nu labi, tad jāpārbauda. Jā, nu es pārsteidzos. Tagad balsosim par 33. grozījumu. Lūdzu, par. Pieņemts. Labi, tālāk. 203. par. Pieņemts. Tā, ir tagad. Jābalso arī par 202. Jā, Hazinkamps kundzes grozījums. Tad balsojam par 202. Pret. Noraidīts. Nu, par 203. nobalsojām. <clears throat> Tālāk. 205. par. Pieņemts. 206. Pieņemts. 304. NV par. Pieņemts. 23. Pieņemts. 207. Par. Pieņemts. 208. Par. Pret. Noraidīts. Dosim desmit. desmit. 210 par. Pret. Pārbaudām elektroniski. Sākam balsot par 210. Beidzam balsot. Pieņemts. <clears throat> 211 par. Dosim 12 par pret noraidīts. Un kompromiss numur 2. Sākam balsot elektroniski lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts. Labi, tālāk skatām. 233. Par. Tas ir tas pats, kas 38. Pieņemts. 220. par. Paldies. Pieņemts. Divdesmit sestais par pieņemts. Tālāk kopā 236, 37, 238 kopā pieņemts. Labi, tālāk. 239 par. Par. Pieņemts. 240 par. Divsimt četrdesmit viens un divsimt četrdesmit divi kopā par pret noraidīts. Trešais kompromiss grozījums. Sākam elektroniski lūdzu. Tālāk, 246.

Noraidīts, noraidīts. Tālāk. Ceturtais kompromiss grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Labi, 271. tālāk. 7, 271. Pieņemts. Piektais kompromiss. Elektroniski. Elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 277 par noraidīts. 280 par pieņemts. Divsimt astoņdesmit pirmais atkrīt. Tālāk skatām. Kompromiss numur 6. Elektroniski lūdzu. Pieņemts. 286. Par. Pret noraidīts. Nu, divsimt astoņdesmit četri un NV četrdesmit pieci par pret noraidīts. Nu, divsimt astoņdesmit divi, divsimt astoņdesmit trīs par pieņemts. Divsimt deviņdesmit pieņemts. Tālāk 32. par pieņemts. Tālāk par pielikumiem. 291. par pret. Noraidīts. 292. par. Nē. Par 293. tagad. Par. Pieņemts. Divsimtdesmit ceturtais par pret. Redīts. Labi, pārbaudām. 294. elektroniski. Es domāju, ka noraidīts. Skatīsimies. Beidzam balsot. Noraidīts. Divsimt desmit ceturtais par. Pieņemts. 296. Nepiedošana. Pārbaudām 294. Beidzam. Nu, lūk, rezultāts. Tikai ar vienu balsījām. Tā bija tālāk. 296. Par. Pret noraidīts. Četrdesmit sestais grozījums, pirmā daļa. Par. Pret. Noraidīts otrā daļa. Par. Pret. Noraidīts. 27 un 34. par pieņemts. 298 par Te tiek teikts, ka vienmēr ir eh, tiešām jāskatās arī atpakaļ, jo Es nezinu, kā jūs saprotat, vai mēs uh, balsojam par vai pret, jo jūs nekad neskatāties mums virsū, kad mēs balsojam. Tak, e, jeśli patrzę i mam e, trzy największe grupy e, ne, nu, tak, a vi... Ir tā. Es taču redzu, trīs lielākās grupas ir tieši man priekšā. Un viņi ir mans signāls. Līdz ar to es saprotu, kā trīs lielās partijas balso. bet, nu, labi, protams, ka es skatīšos arī uz citiem precīzāk. Okej, okay. tu e, pana posła, tu 297 e, i 34 e, De Castro i sprawozdawca. Kto jest za? 217. Kurš par? Divsimt deviņdesmit deviņi par pret. Norādīts. 35 referenta pieņemts. NV47 par. Pārbaudam elektroniski. Sākam balsot NV47. Beidzam balsot. Pieņemts. Trīsimtais. Trīsim pirmais. Trīsim pirmais tātad. Kurš par? Pieņemts. Viss skaidrs. 302. Kurš par? Pieņemts. przepraszam bo pani kstinger envi no poprawka envi 49 envi 49 kurš par pret noraidīts 309 pārbaudam elektroniski NV49 sākam balsot Zamykam głosowanie. Beidzam balsot. Noraidīts. Antānkungs. Priekšsēdētāji, jūs aizmirsāt 305. sekretariat potwierdził e, uwagę pana posła Dante. Głosujemy. Paldies, Dantēna kungs, jums taisnība. Jā, balsosim tagad par 305. Kurš ir par? Pieņemts. Pārbaudam elektroniski. Sākām balsot. Zamykam. Beidzam. <laughs> Pieņemts. Paldies, Dantēna kungs. Turpinām. Trīsdesmit seši. Kurš par? Pieņemts.

37 un 316 par pieņemts. Trīsimts deviņpadsmit, trīsimts divdesmit, kurš par? Pret. Pārbaudam elektroniski. 319. 319, 320. Zamykam głosowanie. Beidzam balsot. Pieņemts. 321. Tā. Kurš pār? Pieņemts. Tagad blokā balsosim. 322, 326. Kurš pār? Paldies, pieņemts. Trīsimt divdesmit septiņi. Pieņemts. NV 50. Kurš par? Pieņemts.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 Beidzam balsot. Pieņemts. Trīsimts trīsdesmit četri. Kurš pār? Trīs, trīs, četri. Trīs, trīs, četri un arī trīs, trīs, pieci. Paldies, pieņemts. 3, 4, 6, NV 55, kurš par pret. Nē. 42. Kurš pār pret noraidīts? Četrdesmit trīs. 43. Kurš pār pret noraidīts. Envī, kurš par? pret. NV grozījums, kurš par aņu? Ja mēs te ir NV, bet nav skaitļa. Good enough, I'm afraid. Ar to vien nepietiek. Nu, kurš te numuriņš? Poprawka NV numer 3. 3.

Noraidīts. 48 NV5, kurš pār? Pieņemts. 49. Kurš pār? Pieņemts. Turpinām. NV7, NV7, kurš par pret noraidīts. 58. Kurš par? Paldies, pieņemts. Piecdesmit astoņi, piecdesmit deviņi, kurš pār pret, pret, Pārbaudam elektroniski. 59. Zamykam głosowanie. Beidzam balsot. Noraidīts. 60. Kurš par? Pieņemts. Paldies. 67. Kurš par? Pieņemts. Sešdesmit astoņi par, pieņemts. Sešdesmit deviņi par, pieņemts. 67, kurš pār, kurš pret, noraidīts. Pārbaudām. 77. Elektroniski sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. Septiņdesmit astoņi par pret, noraidīts. 81. Kurš par, pret, noraidīts. 82 un NV11. Kurš par, pieņemts. 83 par, pret, noraidīts. Noraidīts. NV 12. Kurš par? Pieņemts. NV 13. Par? Pret? Noraidīts. 85 par pret norēdīts. Un tagad uh, par grozīto priekšlikumu sākam balsot.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 Beidzam. Paldies. Pieņemts. Trešais balsojums par lēmumu, lai uzsākt sarunas ar pādomi. Atbilstīgi 73. noteikumam. Kungs, vēlties ko teikt? Nē. Nu, tad, tad runa ir par sarunu komandas izveidi. Referentes kundze vadīs šo sarunu komandu, sarunu vedēju komandu, un tad būs ēnu referenti. Ir nepieciešama divu trešdaļu vairākuma atbalsts. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. mamy dwie trzecie e, także przyjęte. Pani przewodnicząca. Šī svairākums tātad ir nodrošināts, viss ir pieņemts. Apsveic referents kundzi, jums ir tagad mandāts, varat arī izteikties paldies. Es tikai vēlējos pateikties eh, nu, referentiem, tehniskajiem asistentiem, visiem, kas palīdzēja, tik tiešām eh, šīs ir eh, dosie, kur bija ļoti daudz un smagi iesādā bija daudz tehniski aspekti. Es pateicos arī visu grupu tehniskajiem personālām, paldies sekretariātām par arī atbalstu, paldies Madlēnai asistentei. Paldies! ka esta batalla la vamos a conseguir. El... Šis ir ļoti svarīgs debatis. Nē, tad šis ir eh, tātad eh, cīnīties pret antibiotika izmantošanu, samazināt to. Un te mēs arī, jā. Ja, sasaucamies ar veterināro zāļu regulu, kas ir pieņēmta, arī te bija ļoti svarīgas debates. Tad arī svarīgi norādīt uz to, ka visā šajā procesā padome daudz strādā pie veterināro zāļu regulas, līdz ar to nav jēgas uh, atsākt uh, diskusijas par šīm veterinārijām zālēm. Tādēļ mēs arī vienojamies par šo ar ēnu referentiem. Esam to koordinējuši ar Grostets kundzi no NV komitejas, lai nu nebūtu atšķirības starp šiem abiem tiesību aktiem. Paldies, priekšsēdētājiem! Paldies! Tad, nu, arī vēlu jums veiksmi sarunās ar padomi. Protams, kā būs jāņem arī vērā patērētā intereses. Zinām, ka šis ir ļoti sarežģīts dosie, sarunas būs sarežģītas, bet nu, līdzsvars būs jāatrod un līdzsvars ir jāsaglabā veiksmi darbā. Bieži vien par šo runā arī ražotāji. ņemot vērā tiesību aktus, kas ir spēkā un konkurēt spēju. Sadarbība trešajām valstīm situācija ļoti, ļoti delikāta. Liels paldies visiem, paldies referentē, paldies ēnu referentiem. Pāriem pie astotā punkta. Inovācijas un ekonomiskās attīstības veicināšana Eiropas lauksaimniecību turpmākajā pārvaldībā. Svarīgs jautājums. Domāju, ka gārī ievadvārds šeit nav jāsaka. Referent pats varēs izteikties. Paldies. Atvainojiet priekšsēdētāji, bet man ir jālūdz komisijai pārcelt uz vēlāku laiku balsojums par šo um, ziņojumu. Tas ir saistīts ar balsojumu sarakstu, pēc būtības viss ir kārtībā, bet vēl ir neskaidrības. Uh, par uh, atsevišķiem punktiem. Es pateicos ēnu referentiem par to, ka man tika pievērsta uzmanība uh, šiem punktiem, bet mēs gribam simtprocentīgi juridisko skaidrību, lai nebūtu nekādu kļūdu. Aicinu tiešām pārcelt uz nākamo vai kā citu sēdi balsojumu par šo ziņojumu. Paldies. Či eh, nie widzę uwag ze strony pani panów posłów? Czy... Y... Paldies. Iebilžu nav. Neviens nav pret šādu priekšlikumu. Arī sekretariātam komentāru nav. Tad attiecīgi tā arī rīkosimies. Pārceļam balsojumu par šo ziņojumu. Svarīgi panākt kompromisu par tik svarīgu jautājumu, pat ja tas ir tikai jā, tāds detalizēts punkts. Es uzskatu, ka ir jāpārliek balsojums, kā es to piedāvājāt. Un tagad nākamais. Desmitais punkts. Bogovičs kungs ir ziņotājs, referents. Neatvainojiet, saka priekšsēdētājs, vēl viens balsojums tomēr jānotur. Gan drīz aizmirsu. Jauna alians pārtiks nodrošinājuma un uztura jomā. Atbildīgā komiteja ir Lībe komiteja. Mums ir atzinuma projekts. To izstrādāja Molī Skot Kato kundze. Te ir daudz arī kompromiss, un tiešām ar to var jūs apsveikt. Referents kundze vēlas izteikties. Nē, labi, tad balsojam. Poprawka pierwsza. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kas par pret? Pieņemts. Otrais grozījums. Par pret pieņemts. Pirmais kompromiss. Sākam balsot. Elektroniski par pirmo kompromisu. Beidzam balsot. Paldies. Pieņemts. Otrais kompromiss. Sākam balsot par otro kompromisu. Beidzam balsot. Pieņemts. 24. grozījums. No šās kundzes grozījums. 24 par. Paldies, pret. Pārbaudīsim elektroniski balsojumu par 24. grozījumu no Išela. Beidzam balsot. Un par vienu balsi ir pārsvars, ka tiek noraidīts. 27. par. Kas ir par? Pret. Noraidīts. Trešais kompromiss. Sākam balsot. Nu, par trešo kompromisu sākam balsot. Tā, sākam balsot. Beidzam balsot. Paldies! Trīsdesmit pirmais grozījums. Ex Hazenkampf. Kas par 31? Pret? Noraidīts. Četrdesmit piektais grozījums. Par. Paldies, pieņemts. Ceturtais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Paldies! Piektais kompromiss. Sākam balsot par piekto kompromisu. Beidzam balsot. Sešdesmit trešais grozījums. Par, pret, noraidīts. Sastais kompromiss. Sākam balsot par sasto kompromisu. Beidzam balsot. Pieņemts. Simtu otrais. Simtu otrais grozījums par Paldies. Pieņems. 121. Otrais ir pieņemts. Pārējiem pie 102. grozījuma skot, ka to par. Paldies, pieņemts. Septītais kompromiss. Sākam balsot par septīto kompromisu. Beidzam balsot. Pieņemts. 148. Branēns Tarabela Noišala. Par? Paldies, pieņemts. 149. Par? Paldies, pieņemts. 150. Noišlas kundzes Pa, pa kas par? Pārbaudīsim. Balsojam elektroniski par 150. grozījumu. Beidzam balsot. Nu, ar vienu balsu noraidīts. 151. Ribeiro par pieņemts. 152. Kas par? Pieņemts. Un tagad balsosim par šo pro grozīto projektu elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Paldies, pieņemts. Apsveicu referenti. Es jums pateicos par to, ka esat izstrādājuši šo atzinumu projektu. Paldies! Jūs bijāt ļoti efektīvi. Un domāju, ka tagad varam pāriet pie desmitā darba kārtības punkta. Es atvainojos, es vakardien apsolīju divas lietas. Tā, lūdzu, ievērojiet klusumu. Es biju vakardien solījies izskatīt punktu, kas bija paredzēts vakardien Rosling, Hoslingas kunga punkts par eh, pārunām par trialogu. Vai jūs vēlētos, Hoslinga kungs, tagad uzstāties par šo punktu? Nu, došu jums trīs minūtes, lai jūs varat sagatavoties, bet nu, pa to laiku tad eh, sniegšu jums eh, informāciju. Esmu nosūtījis vēstuli Junkera kungam. Un šajā vēstulē, ko es uzrakstīju ceturtdienu, Es pievēršos eh, ārkārtējai krīzes situācijai, kāda skar lauksaimniecības tirgu. Nesen es viesojos Parīzē, tikos ar Parīzes lauksaimniekiem. Pirmdien organizējām, ār, sasaucām ārkārtas eh, komitejas sanāksmi, un es vēlējos, lai mūsu balss tiktu sadzirdēta. Es domāju, ka lauksaimniecības tirgos ir jārīkojas. Jūs visi esat saņēmuši vēstules kopiju. Ceturtdien to tātad nosūtīja Junkerkungam. Tāpat to nosūtīju arī atbildīgajam komisāram, jo es runāju par dažādām atbalsta programmām, kas sākušās 2015. gadā. Tur ir runa par tirgiem un uh, izredzēm, un vēlējos norādīt komisijas priekšsādātājiem par situācijas uh, nopietnību, un arī citos gadījumos esmu pievērsis uh, uzmanību šiem punktiem. Es redzu, ka ir vēlme izteikties kolēģiem Nikolsona kungs. Jā, priekšsēdētāji, visu pirms es vēlētos um, jūs sveikt par to, ka esat sazinājies ar komisāru par šo konkrēto tēmu. Bet man ir jāteic, ka nesmu tik ļoti apmierināts par to, kā mēs um, strādājam ar komisiju. Pagājušā pirmdienā bija komisijas pārstāvis pieejams sarunām uz pusotru stundu, un mums bija iespēja runāt par problēmām, kas eh, skāra Eiropas lauksaimniekus, un tepat nav runa par vienu reģionu vai valsti, bet par visiem lauksaimniekiem. Un visi runā par piena lauksaimniekiem, lielopu lauksaimniekiem un viņu grūtībām, un viss, ko mēs darām, ir tikai runāt, bet nekas netiek darīts. Un es vēlētos, lai komisārs ierodas šajā komitejā pēc padomes sanāksmes un mums paziņot, ko viņš konkrēti darīs, nevis nolasīt mums preses relīzi un mm, runāt tikai tukšus vārdus, bet, nu, lauksaimniekus tas neinteresē, viņi nezina, kurā virzienā iet un. Uh, daži paliks uz ielas un nevarēs strādāt savā nozarē. Kā mēs Strasbūrā runājām, un Jose Bovē teica, ka Francijā uh, lauksaimnieki pat izdara pašnāvības. Mēs nevaram šādā veidā turpināt. Ir jābūt struktūrālākai pieejai. Un nav jāgas tikai runāt un runāt. Lauksaimnieki vēlas, lai kas tiktu darīts, nevis tikai runāts. Un jūs priekšsādātāji, nu es pateicos jums par to, ka sazinājāties ar komisāru. Un, bet uh, ir jāapzinās tas, ka ir šī krīze un nav tik krīze tikai piena sektorā, bet pašā lauksaimniecības sektorā kopumā. Lauksaimniekiem ir liels grūtības, un ja mēs ātri nerīkosimies un. Tad uh, viņiem būs uh, ļoti liels grūtības, un mēs to varam saprast. tak nim oddam głos kolejnym mówcom mamy chwilę czasu to tak jak mówiłem Paldies! Vēl kāds vēlas izteikties zālē, nu mums ir nedaudz laika. Šajā vēstulē, ko sūtīja Junkera kungam, es vērsu viņu uzmanību uz situācijas nopietnību. Vispriekšsēdātājs Timermans e, piedalījās e, komiteju priekšsēdātāju sanāksmē, un es arī uh, stāstīju par to, kāda ir situācija lauksaimniecībā un lauksaimniecības krīzi. Un komisārs vakardien izteicās arī, un vairāki pasākumi tika izziņoti, bet neviens lēmums netika pieņemts. Jo tika teikts, ka ir nepieciešams sagatavošanās laiks, bet uh, lauksaimniecības ministri sagaidīja mm, kādu lēmumu, ka lēmumu tiek pieņemti pat, ja ir viedokļa atšķirības. Un es zinu, ka Francijas lauksaimniecības ministrs reaģēja pozitīvi, mm, bet uh, sīkākas informācijas mūsu rīcībā nav. Tātad mēs gaidam un mēs uh, vēlamies saņemt detalizētāku informāciju, lai uzzinātu, kas uh, tika nolemts vakardienas lauksaimniecības padomē, un tad, kad mums šāda informācija būs, tad, protams, mēs par to informēsim lauksaimniecības komitejas locekļus. Es domāju, ka vajadzēs uh, veikt uh, ātru rakstisku konsultāciju, lai uh, pātrinātu lietas. Protams, es varu tikai atbalstīt Nikolsona kunga teikto. Es eh, absolūti viņam piekrītu. Es eh, saprotu to, kāda ir situācijas nopietnība. Es tikos ar eh, lauksaimniekiem Francijā, Polijā. Es ļoti labā apzinos to, cik nopietna ir situācija. Un daži mūsu komitejas locekļi paši ir lauksaimnieki. Mēs visi Un tik labi saprotam, kāda ir situācija. Gnū kungs, Tarabels kungs ir pieteikušies runāt. Lūdzu, izsakieties īsi. Mums ir nedaudz laiks, bet nu nepārāk daudz gan. Priekšsēdētāji. Oui, merci, Monsieur le Président. Très, très rapide. Un paldies priekšsēdētāji pavisam īsi. Uh, Runājot par vakardienas lauksaimniecības padomi, šķiet, ka tiešām, nu mēs vēl gaidām uh, precizējumus, bet šķiet, ka lēmumi tika pieņemti par priekšlikumiem un ka tas arī saistās ar to, par ko mēs runājam ar komisāru. Bet mani satrauc uh, lēnums, kolēģis jau to mm, pieminēja, ka nu jau divus gadus mēs par to vien runājam, mēs to sakām, jo mēs cieši sastrādājamies ar jomas profesionāļiem, bet eh, lai kādu lēmumu arī vakardien netiktu pieņemti, bet es satraucos par to, kā komisārs attiecas pret mūsu eh, asamblēju. Mēs esam eh, Eiropas vēlētāju pārstāvi, mēs esam tiešā saskarē ar viņiem un, ja mēs sakām, ka ir liels grūtības mūsu attiecīgajās valstīs, tad ir nepieciešams, absolūti nepieciešams, lai viņš mūs sadzirdētu un tad, kad viņš pie mums mums ierodās, un lai nav tā, ka viņš eh, saka, ka viņš domās. Un, un pirmdien bija arī sanāksme Strasbūrā, un, un tad, nu, lai ir precizējumi par šiem priekšlikumiem, un man tīri demokrātiski ir jautājums par to, kādai jomai ir jābūt eh, komitejai attiecībā, komisijai attiecībā pret lauksaimniecības komiteju. Paldies, jums ir pilnīga taisnība. Bet lūdzu, neatkārtojieties. Mēs esam viensprātis par galveno. Es zinu, ka pirmdien komisārs nevēlējās mums stādīt priekšā konkrēts priekšlikumus. Tātad vakardien bija lauksaimniecības eh, padome, viņš eh, nāca klajā ar šiem priekšlikumiem un, un tāpēc lūdzu neatkārtojiet vienu un to pašu. Izsakieties pavisam īsi. Agno kungs, jūs nevēlaties izteikties. Oislinga kungs arī nevēlaties, vai tomēr vēlaties? Oislinga kungs? Pilnīgi piekrīt Nikolsonam. Nevar būt tā, ka tā kļūst tā par zinām kārtību jauka. <clears throat> Kāds ir līdz šim? Tomēr ir jābūt, kā arī mums ir tiešā komunikācija ar komisāru. <clears throat> ir arī budžeta jautājumi, kuri gal galā arī jāapstiprina parlamentam. Nu, ir tiešām frustrējoši, ka mēs it kā, it kā tiekamies ar komisāru tad, kad viņam ir brīvs. Bet tas nav pieņemami. Paldies. Okay, pan poseł Tarabella. Tarabellas kungs. Tieši pirms gada es eh, jau ziņoju par šo krīzi. Manā valstī jau to izziņoju, jo nu, viņa bija neizbēgama. Un brīdī, kad mēs eh, pamatam ražošanas regulācijas mehānismu, piemēram, piena, piemērs ir ļoti Eh, simbolisks. Mums nav efektīva aizsardzības mehānismu. Pretēji citiem lielajiem ražotājiem, kā ASV, kuriem ir precikliskie atbalsta pasākumi, kas palīdz lauksaimniekiem neatkarīgi no tirgus situācijas attīstības. Un situācija pasaules tirgu liek cenai kristies, un ja mums ir brīvās uh, tirzniecības līgums, nu mēs redzam, ka komisijai tas nemaz nav prioritārs, jo te TIP tiek uh, diskutēts nebūtu nekā prioritārs, un KLP jau ir mirusi šobrīd, tā neatbalsta lauksaimniekus, bet lauksaimniecības politikas mērķis bija tieši tāds - palīdzēt lauksaimniekiem, lai būtu kvalitatīva pārtika arī par pieejamām cenām, bet lauksaimnieku ienākumi krītas, un par šo pēdējo punktu mums ir grūtības, mums ir jāpārskata un nevis. Uh, Mm, eh, tikai piecos, reiz piecos gados KLP, mums ir jārisina jautājums par to, ka krītas zemnieku ienākumi. Vai nu mēs eh, kā 90. gados veikam pārpirkšanu, bet eh, tas nezinu vai palīdzēs, vai arī vienkārši salāgot pieprasījumu ar piedāvājumu. Jā, es jums pilnībā piekrītu. Es varu tikai atbalstīt jūs teikto, bet kad komisārs ieradīsies šeit eh, komitejā, nu tad ļoti bieži mēs visi esam ļoti pieklājīgi, bet nu ir jā, jānodod šis vēstījums, mums ir jābūt striktākiem un stingrākiem, kad mēs runājam. Nu, tagad uh, Tie, kas pieteikušies runāt, katram viena minūte runas laika, citādi nepaspēsim izskatīt visu darba kārtību. Paldies, priekšsēdētāji! Es arī varu pievienoties tam, ka ir jāprasa komisāram nākt klajā ar iespēju, ka vajadzētu samazināt uh, mm, lopu audzētāju skaitu, vai tas būtu tāds veids, kā izmest no sektora mazākos uh, sektoru dalībniekus, bet tieši tas arī notiktu. Un tāpat ir arī brīvprātīgā programma un tieši mazie mazās saimniecības ciest. Es vēlētos noskaidrot, kāda būs procedūra. Tāpat es vēlētos viņam prasīt, vai vairākums komitejas deputātu prasīs uh, konkrētu tiesību aktu par ražošanas reglamentāciju. Nākamais runātājs. Paldies, es vēlētos pateikties par to, ka runājat par šiem jautājumiem. Uh, Esmu ļoti gandarīts par to, ka esat, eh, ka bijāt eh, sarīkojuši tikšanos ar komisāru Strasbūru un uzrakstījāt eh, Junkeram vēstuli. Es domāju, mēs esam pelnījuši atbildi. Un komisārs mums apsolīja to, ka nedēļas laikā viņš mm, piedāvās pasākumus, lai ierobežotu tirgus piedāvājumu. Un šis gala termiņš beidzās vakardien. Mēs tā arī neredzējām nekādus priekšlikumus padomē, cik es zinu, viņš Viņa teica, ka būs nepieciešami trīs mēneši, lai analizētu situāciju tirgu, un tikai tad būs priekšlikumi. Nu, šķiet, ka tad tāda spēlēšanās notiek, un es domāju, ka komisāram vajadzēja ierasties mūsu sanāksmē un sniegt paskaidrojumus. Uh, jo uh, lauksaimnieki visās valstīs ļoti rūpīgi seko notiekošam. Es pats runāju ar lauksaimniekiem savā valstī, un viņi teica, ka pēc plenārsesijas Strasbūrā mēs gaidījām konkrēts priekšlikumus, bet nekas mm, tā arī neparādījās. Doca kungs. Zai. Paldies, priekšsādātāji. Es jau sen strādāju šajā komitejā, un arī mani bija iespēja iepazīties ar Es meklēju padomas secinājumus no vakardienas padomu. Manuprāt, komisārs ieklausījās par to, ka intervences griestu limits ir jānosprauž, un aprīlī bija šīs cēnu palielinājumi un samazinājumi. Un, un šie pasākumi ir vairāk uh, vidēja ilgtermiņa pasākumi, bet tūlītēji nerisina pašreizējo tirgu krīzi. Runājot par brīvprātīgo eh, menedžmenta piedāvājumu un saistībā ar eh, to, ka dalību valstīs ir mm, piedāvājumu palielinājums, nezinu, vai tas kā ietekmēs mm, pozitīvā veidā tirgu. Es domāju, ka mums nepieciešami nekavējoši pasākumi. Nākamais runātājs. Planagana kungs, jā, paldies. Nu, kā es to saprotu, protams, ka mums ir jāpaskatās precīzi, kas notiek ar lauksaimniecību un, piemēram, ka īrijas deputāti iebilst īru komisāram, nē, nu tā nav jāsaprot. Mēs iebilstam tieši Finam Hoganam, viņa priekšlikumiem un skatoties, ko viņš ir darījis savā dzīvē, kāds ir viņa CV, nu tad jūs, ja jūs būtu paklausījušies, ko mēs iepriekš teicām, tad jūs tādā nebūtu šādā situācijā. Paldies! Nu, tas, kā jūs tā to teicāt, jā, tas vispār nek pie kā neved. Es saprotu, kā jums ir bijuši sev iekšējā konflikta, bet lūdzu, tam nav vieta šeit parlamentā. Magins. priekšsēdētāji. Nu, es, ne, protams, varētu arī piedalīties šajās dzīvēs debatēs. Gal galā vārda brīvība ir svēta. Bet uh, ir tā, jā, vakardien bija šī padome un mēs redzam, ka ir deviņi ierosināti priekšlikumi. Lai dzīves gan, ka nav īsti skaidrības, cik efektīvi tas viss būtu un vai īstenībā komisāram vajadzēja šorīt ierasties, nu par to mums vajadzēja padomāt laicīgajām. Ja Ir jau daži, kas saka, ja mēs varam, protams, arī ražošanu vispār kontrolēt, tad mēs arī varam uzlabot uh, cenas, bet tā jau īstenībā mūsdienu pasauli nedarbojas. Tāpēc um, mums ir jārunā par atsevišķām problēmām un konkrētiem priekšlikumiem. Un komisijai vajadzētu, protams, izskaidrot visus šos deviņus priekšlikumus, tāpat arī par finansējumu, vai pietiekam daudz naudas šādiem priekšlikumiem un tā tālāk. Junkaram ir uzdots šis jautājums. Lauksamnieki maksā par Krieviju noteikto embargo. Un viņš nav rēģējis uz šo īstenībā situāciju. Rukiņam vajadzētu tomēr uzklausīt mūs. Jā. Jau savā vēstulē Junkara kungam esmu pēc tam skaidri norādījis, kam ka mums vajadzētu pārskatīt Krieviju noteiktu embargo. Politiski tas neko nav devis īsti, un tas tikai eh, rāda papildus izmaksas lauksamniekiem. To es tieši esmu uzrakstījis. Un tad vēl, jā, pagājuši pirmdien četros mums bija šīs sarunas ar komisāru. Tāpat arī mēs vērsāmies pie Hāna kunga un lūdzām, lai viņš dara pilnīgi visu, lai tomēr šo embargo atceltu. Mēs to pateicam diezgan skaidri. Tā kā es gribētu, lai mēs jau vēl līdz nākošai sanāksmē iegūtu papildu informāciju. Un tur no komisijas agrī ģenerāla direktorāta mēs sagaidītu ļoti detalizētu informāciju. Nevis vairs kaut kāds politiskas deklarācijas un paziņojums, bet gan precīzi kas īsti ir plānots un ko lauksaimniecības padomu tad ir nolēmusi un kādi tālākie soļi būs. Un tiešām varu, ka mēs varētu to noteikt kā tādu jaunu kārtību. Pēc kāds padomas komisārs ierodas mūsu komitejā un pastāst. Lai gan no otras puses mums jau tikko bija šī saruna, un ja viņš 7. datumā jau teica, nu, darīsim to un to, un. Nu, labi. Dantāna kungs, un tad arī viss šodien. Paldies, priekšsādātāji. Nu, līdzīgi arī, ka visi citi kolēģi. Mēs, protams, jau zinām par šādiem veida priekšlikumiem, bet visatraucošākais ir tā, ka nav jau skaidrs finansējums. Un tādēļ jau, ka iepriekš, kad mēs runājam par kopīgo tirgus organizāciju, un arī jau iepriekšējiem finanšu krīzes ietvaros, bija neskaidrības par uh, kredītu pieejamību. Un uh, sanāk, ka tagad krīzes apstākļos mēs viņu lauksaimnieku sodam divreiz. Mēs viņiem nedodam nepieciešams līdzekļus attīstībai, viņiem tas nav iespējams, un viņi arī nevar iegūt līdzekļus no pirmā pīlāra, kas savukārt viņiem būtu pienākušies uh, citā kārtībā. Un tas ir tieši izriet no viss no krīzes. Tādēļ, arī domāt par embargo. Pie Junkera mums jāvērš un jārunā par budžetu piešķīrumu, kas spētu rēģēt uz šo nopietno krīzi bet eh, pirmkārt jautājums jau arī ir gan par krīzi, kas ir šobrīd saprotam gan migrāciju, gan lauksemniecību. Tādēļ mēs atrisināt divas problēmas vienlaikus - iepirkt lauksemnieku produktus un atdot tos migrantiem. Un līdz ar to atrisinātu krīzi, īstenībā amerikāņi jau tā līdzīgi rīkojušies. Jā, paldies. Nu jā, to mēs pārnām pagājuši pirmdien arī. Vai kaut ko jaunu jūs vēlētos vēl šodien pateikt? Pavisam īsi lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, pavisam īsi. Nu, cik vien ilgi būs Eiropā <clears throat> problēmas, ja? Tas ir tik ilgi, cik mēr būs šī pārprodukcija, gan piena, gan cūgaļas. Un mums jānodrošina stimuli, lai lauksamnieki sāktu audzēt cita veida produktus. Privātā uzglabāšana ir tikai problēmas tad no aizkavēšana. Mums ir nepieciešams strauji risinājumi. Paldies! Labi, kungi! Lūdzu, aicināt neatkārtot tās pašas idejas un domas, kas jau ir izskanējušas. Ja? Paldies! Labi, es arī nevēlētos šo jautājumu vēlreiz atkārtot. Mēs esam pārnājuši ļoti daudz problēmas, kas arī krīzes cēloņi. Un no to toreiz jau pats teica, ka embargo ir īstenībā tikai viens no cēloņiem. Turklāt dažās valstīs tas vispār nerada nekādu ietekmi, jo viņi nekādā veidā ne, nav tieši pakļauts Krievijas. Nu, viņi, viņam ir pilnīgi cita situācija un cita cēloņi. Krīze ir nopietnāka un tā ir jārisina bet, nu, te ir jāskatās lietu godīgi un pilnīgi. Paldies! Jā, lūdzu īsi. Bet patiesība ir sāpīga. myślę że większość nas serce boli niektórzy niektórzy mają nawet problemy zdrowotne nu labi var jau būt ka tiešām kādam pat arī var samesties slikti ap sirdi nu labi es domāju ka jūs manā vietā teikt to pašu nu labi liekam punktu šai diskusijai šodien Tātad vēlreiz rakstīšu vēstuli komisāram un vēlreiz lūdzu. Kā arī savās politiskās grupās, jūs arī tikpat izlēmīgi runāt par šiem jautājumiem. Lai tad tas arī parādītos priekšsēdētāju konferencē un tieši tāds tikt noformulēts. Jo jo toreiz bija arī Hāna kungs sarunā. Un četros pēcpusdienā bija ļoti daudz piedalījās, un par to es arī esmu jums pateicīgs. Nu, labi, tagad turpinām nākošo darbkārtības jautājumu izskatīt. Tad sestais punkts - Hoislinga kunga jautājums. Tātad Hoislinga kungs pastāstīs par trialogu sarunām priekšsādātāji, man ir jāpasaka pavisam precīzi. Jūs sacījāt, ka visi bija ļoti laipni pret komisāru, ja? <clears throat> Tāds nebija. Labi, tādu par trilogu. 29. februārī bija šī trilogu sarunas par eko. Um, un mēs runājam uh, arī par 30. 41 un arī par 7.9. par vispāriem ražošanas noteikumiem. Runājam arī par importu. Un visas trīs iestādes. Par ekvivalenti, ja, ekvivalents, kas nav uzreiz tas pats un ar to nākotnē nepietiks. Komisijas ierosinājums šāds. Importam nosaka atbilstību kā konformitāti Tas izklausās daudz labāk, bet eh, praksē īstenībā to būs ļoti grūti pierādīt. Tas jau nozīmē, ka ir jāievēro simtprocentīgi visi Eiropas Savienības standarti. Tas nav iespējams. Līdz ar to padome un parlaments uzskata, ka nākotnē ir ļoti svarīgi ņemt vērā reģionālas un lokālās īpatnības attiecību uz importiem, importu produktiem. un importa standarta gadījumā ir jāņem vērā arī tieši lokālie vietējie nosacījumi. Tādēļ šajā jautājumā ir ļoti grūti panākt kompromisu, jo parlamentu un padoms nostājas, mm, nu, tur varētu gan kādreiz arī panākt vienošanos, bet viens punkts ar vienu ļoti sarežģīts, un par to mums ir jāturpina sarunas. Ceru, ka arī beigās mums izdosies panākt vienošanos. Tātad visu laiku runa par par īstenošanas vai delegētiem aktiem. Parlamentam nav pieņemams padomas nostāja, ka visu tikai pieņemami ir īstenošanas akti. Tāds nav. Nu, viss tas ir iekļauts ir kvadrāti iekavās, kas skar īstenošanas un delegētos aktus, bet, nu, būs jāpieņem lēmums. Tālāk. Par jauktajām saimniecībām mēs esam vienojušies par to, ka jauktās saimniecības būs pieņemamas tikai tad, ja būs pavisam skaidri arī nodalīta ražošana arī jauktajās saimniecībās. Nu, nu attiecina uz zivīm, to nepiemērot, ja. Parlaments gan tālāk sarunās norādīja, nē, te nebūs kompromiss. Arī attiecībā uz zivīm ir jānotri, jānošķir bioloģiskās un nebioloģiskās, ja, lasis un tā tālāk. Tur tas taču nav pieņemami, ka jūs tādu, nu, tradicionāli tur lielapjomos ražojat lasi un nosaucat viņu par bio. Mm. Bet kopumā, protams, tad uh, ir jānosaka arī pārējais periods, Jo līdz šim, protams, jauktām saimniecībām nebija skaidri, kā darboties, tā ka tur vajag pārējais periodu, nu, nu, lai šos noteikumus ieviestu. Un vēl citā jautājums izdevās panākt progresu. Un nākošajā trialogu sarunās, tas būs nākamā otrdiena, Jāatzīst, protams, ka Nīderlandes pie prezidentūra ir ļoti pragmātiski pieeja runāt tikai par punktiem, kur varam panākt uh, vienošanos, bet, nu, attiecībā uz īstenošanas aktiem un delģētiem aktiem vēl jāstrādā. Un es ceru, ka tā arī vienošanās būs, bet šobrīd nav pieņemama un nav pieņems, ka padomu iecerts un neko nepiekāps. Tā kā turpināsim šīs sarunas, lai arī tomēr parlamentu pozīciju ņemtu vērā. Nu, darba atmosfēra šī noskaņa ir tīri patīkama trialogu sarunās, un es ceru, ka arī nākošās trialogu sarunās tieši tā tas būs. Vienlaikus, un, protams, neatsakoties pilnīgi no savām prasībām. Paldies! Labi. Dāmas un kungi, labi, tad pavisam īsi aicināt jūs iesaistīties šajās diskusijās, jā, Nikolsāna kungs un Tarabels kungi. Lūdzu. Paldies. Paldies referentam kungam par atskaitīšanos. Es īstenībā nesen tikos ar vienu no lielajām mm, ražotājiem, kas ražo tieši arī kombinēto lobarību, bioloģisko lobarību apvienotā karalistē. Viņi gan ražo Ziemeļīrijā, un viņiem ir arī tad liela ražotne arī apvienotā karalistes uh, Britu salā. Um, te runa par tiešām izēju materiāliem. Un no kurienes viņi tos iepērk. Nu, pētniecības un inovāciju ziņā viņi ļoti daudz ir ieguldījuši, un, lai nodrošinātu arī attīstību. Un nodrošināt arī vidas ilgspējīgu attīstību un viņi ir diezgan, nu, nobežījušies par ietekmi uz tālāko viņu darbību. Jā, kas īpaši skaists gan cūkopību, gan viskopību. Jo šie bioloģisko nosacījumi, tur ir ļoti daudz arī, lai arī šobrīd jau ir piešķies certifikāti par bioloģiskām lauksaimniecības iestādēm, uh, saimniecībām. Uh, nu, tas, protams, nozīmē, ka tur ļoti liels arī bioloģiskās um, barības patēriņš. Bet jaunie noteikumi nozīmē, ka 30% no barības ir jābūt ražsaražotai ar pašām um, bioloģiskām saimniecībām. Tad 170 tūkstoši bioloģisko saimniecību nozīmē, ka būtu pilnīgi tā kā nostādīts neiespējamo uzdevumu priekšā. Uh, Man būtu svarīgi dzirdēt no referenta, kurš saka, nu kā tad īsti būtu šī situācija. Jo, ja paliek šie 30%, es domāju, ka daudziem līdz ar to būs milzīgas problēmas. Jā, protams, vēl jautājums par interpretāciju, kā es to piemērot attiecīgi katru savā reģionā, bet kopumā, ja mēs vēlamies saglabāt tomēr bioloģisko barību, uh, kā tas tiešumā šī šobrīd tik ļoti izvēršās un attīstās, nu, mums ir ļoti rūpīgi apskatās, kāds ir reālās problēmas. Nu, ja pie tā patērēt to pieprast, tad ražotāji to, to piedāvās, bet ja nebūs barības, uz kuras pamat to visu to vispār darīt, tad jūs nevarat garantēt, ka īstenībā bioloģiskais saimniecības paplašināsies tikai šo pārspīlēt standartu dēļ. Tā ka mums ir jāsaprot, kas īsti notiek parības tirgū. Es ceru, ka mēs šajā uh, gadījumā nesaražosim atkal jaunu birokrātiju un noteikumus, kas apgrūtinās visiem dzīvi. Šobrīd tas ļoti nopietnas bažas eh, lūk radīs eh, visiem tiem, kas mm, nodarbojas ar bioloģisko lauksamniecību un tiem, kas nodarbojas ar bioloģisko barību, bioloģiskās barības saražošanu. Tā kā mums ir jāapzinās tiešā ietekme un ir jāsklās arī viņu bažas, saicinot referentu ņemt vērā. Jā, paldies priekšsādātājiem. Mums ir tagad ir neliela cita problēma. Tādēļ es aicinu Tarbēlas kungs izteikties īsi. Lūdzu. Promis, prezident, je ne prendrai que deux minutes. Divas minūtes priekšsēdēji. Bio, protams, ir tā nozare, kas attīstās ļoti strauji 22 miljārdi eiro ir eh, šīs nozares apgrozījums Eiropas Savienībā. Mums nav pietiekami daudz bioražotāju. Tiešām te jābūt ļoti striktiem, uzticos eh, sarunu vedējiem, lai tiktu prasīts ļoti saistīts normas. Uh, Attiecībā uz importu mēs nevaram visu importēt nu, bez kontrolēm. Mums ir jāsaprina šīs kontrolas. Tas var veicināt ļoti nelojālu, negodīgu konkurenci ar uh, viltotiem biomarķējumiem. Un tas nodarīs kaitējumu Eiropas ražotājiem par uh, šīm jauktajām saimniecībām. Es nevaru to atbalstīt, bet nu, tiešām bio ir jāatbalsta. Mēs jaucam te tradicionālo metodi un citas metodas Tad mums šeit ir jāatskās no pesticīdiem un dažādiem uh, mēslojumiem, kas būtu ķīmiski. Nu, šis bio tagad attīstās. Jā, nu, nožēloju, ka ir pieņemta šī jauktā saimniecība, bet, nu, piemēram, saimniecība, kas vēlas daudz veidot bio ražot, ražošana ar bio putniem, tad viņi var izmantot, piemēram, uh, da, eh, arī barību, kas nāk no šīs pašas saimniecības. Es ceru, ka tas tiks panāts regulā tālāk par eh, certifikācijas slieksni. Es nezinu, vai par to ir runāts, vai nezinu, ka Itālija, Beļģija piemēro šīs, šo slieksni. Tas ir jāsaglabā. Ja mēs to nepiemērojam vairāk, tas nozīmē, ka biobārību arī varēs eh, piesārņot piegādes ķēdes laikā, ražošanas ķēdes laikā. Ražotāji <coughs> netiek pietiekami pārstāvēti, jo ir daudz, kas pārstāv bio biznesu un nevis uh, bio ražotājus, kas, kurus īstenībā neviens Eiropā nepārstāv. Pan, dziękuję. Problem czasu, proszę Państwa. Pan... Paldies. Nedaudz neliels atgādinājums, lūdzu, izsakieties īsi. Rapikungs. Paldies. Es izteikšos īsi. Daži komentāri. Vispirms pateicos kolēģim Mārtinam par šo svarīgo dokumentu, vēlu labu veselību. Cerams, ka jums izdosies panākt mērķus attiecībā uz jauktajām saimniecībām. Uh, Dažās valstīs ir vai nu bio vai ne bio lauksaimniecības, un Lietuva arī ir viena no tām, kur ir abas šīs saimniecības, kas ir svarīgi. Tas, vai šīs jau, jauktā saimniecības vienmēr varēs pastāvēt, vai dalību valstīm ir jāpārskata savi lēmumi, vai arī būs kāds pārejas periods. Piemēram, Tieši siltumnīca arī varētu kļūt par uh, uh bioražotājiem, bet viņiem būs nepieciešams ilgāks uh, pārējais periods. Paldies! Es kungs. Ja, äh, nur kurz zu James, die Frage der Importe. Ja, par importiem. Import jautājumu. Protams, tas skaidrs, ka importi būs svarīgi un nāpietnē arī nepieciešami, un tādēļ ir vajadzīgs, lai nākotnē viņus var, protams, pietuvināt vismaz Eiropas standartiem. Mums ir 56 atšķirīgi standarti. Tas nav pieņemami. Mums tikai vienmēr. Mēs nevaram radikāli pateikt tikai pēc viena standarta, tas saskaņā Eiropas standarta. Nē, nu tā nebūs, bet jautājums ir par kompromisu un cik uh, daudz tas būs iespējams un kas ir optimāls risinājums. Bet vēl Tarabēlas kungam. Nu, nebūtu jēgas uzsākt, atjā, atsākt tās debatas, par ko esam vispār jau pateikuši, kāda ir mūsu pozīcija. Bet jūs tātad uzsākt preses kampaņu, ja, kurā tiek uzrakstīts, ka Eiropas parlaments vēlas arī pesticīdus e, bioloģiskajos produktos, un tas ir bezkaunība. Mēs nevēlamies nekādus pesticīdus bioloģiskajos produktos. Un jūs uzsākt jaunu kampaņu, tas ir pilnīgi negodīgi it kā pasniegt to, ka mēs kopā ar padomu tagad vēlamies pesticīdus ļaut izmantot bioloģiskajā lauksaimniecībā. Par to vispār nav runas. Bet jautājums ir par to, vai ekoloģiskie, bioloģiskie lauksaimnieki, kuriem ir beigās jāmaksā par to, ka kaimiņš izmaksā, izman, izmanto pesticīdus. Tātad mēs runājam par tādām zinām robežvērtībām. Un uh, šo debatu mēs nevēlamies vēlreiz uzsākt tagad. Tur jau ir skaidri nopieņems lēmums. Paldies! Labi, paldies! Atvainojos, ka visiem nedevu vārdu. Komisija vēl, jā, ja? bet nu lūdzu pavisam īsti tad. E, un vēl ir tā, ka. Dāmas un kungi, Mēs vienkārši uzklausījām referenta atskaitu par trialogu sarunām. Un īstenībā tur komisijai parasti nedodam vārdu, bet nu labi, šajā gadījumā būtu arī gatavs jums izņēmumu kā tā dot vārdu. Paldies, tikai viena lieta. Kā jūs zināt, kā teica arī Hoslinkungs, ir notik, notikuši trīs trialogi. Institucionālie procesi iet uz priekšu, pat ja varbūt ātrums nav pietiekami labs, komisija augstu novērtē arī parlamenta uh, vēlmi vienoties par kompromisu par šo dosie, kas ir ļoti tehnisks un jau politiski ļoti sarežģīts. Taču, ja mēs vēlamies uh, arī sekot Nīderlandes prezidentūras piedāvātajam uh, tempām un vienoties jūnijā par politisku vienošanos līdz Nīderlandes prezidentūras beigām, ir nepieciešams pātrināt diskusijas. Kā jūs zināt, pēc dažām dienām būs pagājuši divi gadi, kopš komisija nāca klajā ar uh, um, biolāksaimniecības regulas pārskatu. Neskaidrība, kas tagad ir spēkā, nodarīs kaitējumu bioražotājiem Eiropā. Viņi nevarēs attīstīties atbilstīgi savam potenciālam. Dati norāda, kā biotirgus Eiropā attīstās. Tas nozīmē, ka Eiropas ražotāji neizmanto un nevar eh, izmantot visas iespējas, kas iziet no šīs uh, izaugsmas ir svarīgi pātrināt starp institucionālo sadarbību. Ja vēlamies vienoties līdz jūnijam, paldies. Bardzo dziękuję. Ja prosiłem... Ja, paldies. Dlatego, że nie ma e, w tej procedurze e, e, opinii wypowiedzi ze strony komisji. Es lūgtu jūs izteikties, cik jums tiešām kaut kas svarīgs sakāms. Sādāk jau mēs varam visu tā aizpētīt. Ja mums tiešām vēlties tikai vienu teikumu, ja? Nav iespējams šīs sēdes vadīt. Monsieur le Président, c'est pas à vous de décider si mon... Priekšsētāji, nē, nu jums te nav jālemj, vai uh, man uh, rūne ir liederīga vai nē. Es nezinu, vai bija, tulku, vai bija problēma tulkojumā, bet ja jūs to teicāt, tas ir tiešām necienīgi. Ja mēs esam iekavējuši, tas ir tādēļ, ka jūs uh, neorganizējāt darbu un mēs neefektīvi balsojām. Ir jāskata balsošanas saraksts par katru uh, uh, balsošanas sarakstu mēs pavadījām vairāk kā stundu. Saraksts ir ļoti vienkāršs taču, un tad arī vēlos norādīt, ka es nekādā gadījumā negribu runāt pēc komisijas. Komisija ir institūcija, kas nav ievēlēta. Mēs šeit pārstāvam Eiropas tautas, jo īpaši lauksaimniekus. Jūs darat, kā gribat priekšniek, bet es domāju, ka ir jārespektē demokrātija. Ir ļoti svarīgi, lai visi varētu brīvi izteikties. Paldies! Ma pan rację, przyjmuję pana uwagę, aczkolwiek... Jums taisnība. Bet, lai gan es domāju, ka jūs vēlaties teikties par šo jautājumu pēc būtības, bet kurā ziņā pieņem zināšanai jūsu komentāru. Labi, liekam punktu. Tālāk seko nākamais darbkārtības jautājums, numur desmit. Progress ziņojums par atjaunojumiem energoresursu avotiem. Tas ir mūsu atzinums. Par to atbildīgs Bogovičs kungs. Lūdzu, jums vārds 5 minūtes. Hvala, predsednik. E, mnenje o napredku na področjih obljivih virov. Jā, paldies priekšsādātājiem. Sagatavotais progresa ziņojums par atjaunojumiem energoresursiem. Nu, pirmkārt, tev ir komisijas sagatavotais ziņojums, ja, tas tika jau sagatavots jūnijā. Un uh, parlamentā mums bija neliela konflikts par, uh, starp komitejām, starp NV un ITRE, kurā tad ir īstenība atbildīgā. Un kamēr šo jautājumu atrisinājām, mums tad nāk, kad iekavējām atzinumu sagatavošanu. Un mēs nevaram iekā, ievērot sākotnēji noteikto kalendāru. Bija jau īstenībā jau februāra sākumā. Būtu bija jābūt uh, ēnu referents sanāksmei Tādēļ tātad visiem jums paskaidro un atvainojos par šādu situāciju. Nu, labi, šīs trīs tātad ir izbeigts, un līdz ar to tagad varam arī sakot ītri izstrādātājiem kalendāram. Lēdzīst, gan kā mums bija diezgan sarežģīti tik īsā brīdī sagatavot atzinumu, bet, nu, darīsim, ko varēsim. Eiropas komisijas sagatavotais dokuments par atjaunām energoresursu situāciju par šo progresu ir tiešām būtisks. Uh, te precīzi atspoguļo arī turpmākos uzdevumus. Piram direktīva par to, kā sniedz atbalstu no 2009. gadā, nu, tur jau skaidri noteikti arī saistoši mēķi, kur būtu jāpanāk līdz 20. gadam. 20% enerģijas visā Eiropā būtu jāiegūst no atjaunām energoresursiem. Tāpat arī 10% satiksmē iz transportam izmantot atjaunamos energoresursus. Uh, Un šajā ziņojumā mēs redzam, ka šie mērķi, kas ir uzstādīti līdz 2020. gadam, kas prasa arī papildus atjauno energoresursu papildus, aktīvu izmantošanu šobrīd īstenībā ir diezgan uz labu jau rādītāju. Jau 15% ir un 19 valstis pat ir pārsnieguši jau savu mērķu šobrīd. Um, mēs arī redzam, ka atsevišķās valstīs gan vēl darbs ir jāturpina un jāpanāk uzlabojumi Bet galvenais ir, ka mm, mērķis kādā ziņā tiks izpildīts, tā izskatās, un pat pārspēts. Par satiksmi. Nu, šie 10% bija noteikti, jā. Ja? Um, šobrīd īstenībā ir 6% sasniegti. Mm, tas ir diezgan zem mm, rādītājs un neatbilst uh, gaidītāju dinamikai. Tādēļ savā ziņomā īpaši jādomā tālāk par trešo elementu, tad lauksemniecību savā atzinumā. Nu, jā, tur īpaši daudz e, vietas nebija. Es tieši runāju vairāk par biolo, biomasu un bio ene, dīzeli un bioetanolu. ko iegūst no atkritumiem, Tātad sāksim pēc kādas biomasas. Tā e, ļoti būtiska, būtisks arī avots, enerģijas avots, un līdz 20. gadam mēs sagaidām, ka mēs piedzīvosim tādu vēl lielāku pieprasījumu. Nu, pat 37 vairāk nekā tas bija 12. gadā. Komisija arī to piemin un norāda, ka um, imports uh, palielināsies attiecībā uz biomasu. Ja iepriekš mēs bijām 4,3 miljoni tonnas, tad tagad jau gaidāms, ka pieaugs līdz pat 15. Um, te ir ļoti liels jautājums par mežsaimniecību. Nu, te, protams, nacionālā mērogā arī snams jautājums, bet Eiropā kopumā ir jāskatās, lai tas viss notiktu ilgspējīgi. Biodīzeļu izmantošana satiksmē pieaug. Nu, pirmkārt, tas tiek iegūts no Eiropas Savienībā izaudzētajiem avotiem, izēju materiāliem. Nu, bet tikai 25% ap, mm, apmērā, 705% tiek ievesti no ASV, piemēram. Bioetanols savukārt ir um, ļoti nozīmīgs arī lauksemniekiem. Tādēļ te vajadzētu tādu ambiciozāku pieeju veidot. Šajā savā ziņojumā esmu skaidri uzrakstījis, ka līdzīgi kā arī tas ir bijis arī citos jautājumos un punktos, ir pienācis īstais brīdis. Un uh, tā kā šobrīd jau īstenībā ir pat arī e, cukurbiešu, kviešu pārprodukcija, Mēs arī varētu izmantot šādus izēju materiālus bioetanola ražošanai. Arī lauksaimniecības produktu ražošanā. Ja, tas tieši skar arī cukurbietas. Kad izbeidzam kvotas, bija par daudz saražot cukurbiešu. Un tieši tāda būtu varētu jaunais pavērsiens un izmantošanas iespējas. Un tāpat arī šodien uzreiz varu pateikt, līdz 20. aprīlim varat iesniegt savus grozījumus. Tāpat arī 25. un 26. datumā mēs plānojam balsot uzreiz par šiem grozījumiem, un tātad aprīlī arī tad um, būs ēnu referents sanāksme, kurus ir šos arī grozījumus izskatīsim. Ir jārīkos strauji, jo ir skaidri jau noteikts itre balsojums, un tur skaidri paredzēts, ka par visiem grozījumiem ir diskusijas 20. aprīlī. Paldies! Jā, paldies jums par šo ziņojumu. Caputas kungs. Paldies, priekšsādātājs. Referents Bogoviča kungs jau ir um, iepazīstinājis ar tehniskas dabas, organizatoriskas dabas problēmām. Pirms eh, tādām vēl eh, plašākām debatēm, bet eh, viņam ir taisnība, ka bioenerģija, atjaunojamā enerģija ir ļoti būtisks pīlārs Eiropas enerģētikas stratēģijām. Un, un tas var būt tāds uh, svarīgs elements mūsu enerģētikā. Bioloģiski atjaunojamā enerģija lauksaimniecības sektorā ir viens no avotiem, kurus varam plānot, un tas ir tāds raksturlielums, kas sniedz stabilizējošu efektu Eiropas enerģētikas eh, tīklam, un vajadzētu un to atbalstīt. Es domāju, ka šajā mm, ziņojumā ir arī atsauce uz uh, viedajiem tīkliem, un tas ļautu uh, labi izmantot uh, lauksaimniecības izcelsmes atjaunojumos energoresursus. Dažās dalību valstīs vēl saglabājas šķēršļi. Tie ir saistīti ar regulējumu, kas ir uh, galvenie šķēršļi, lai attīstītu šos mm, enerģijas formātus, un mums ir jāparūpējas par to, lai dalību valstis uh, strādātu pie tā, lai atceltu šos šķēršļus. Bet, nu, vēl daži komentāri, nu, par pārējo es piekrītu referentam. Ir viens eh, aspekts, kas ir jāiekļau šajā ref, eh, ziņojumā, proti mm, lauksaimniecības enerģētikas eh, sādaļa, ka tas varētu mm, stimulēt nodarbinātību, uh, un arī šie pārpalikumi, kas paliek pāri no lauksaimnieciskās darbības, un vajadzētu tādu teritoriālu instanci, kas koncentrētu visu notiekošo starp enerģijas saražošanu un tās izplatīšanu, un vēl vajadzētu paredzēt arī atbalstu pasākumus dalību valstīm, lai varētu paredzēt šāda veida organizāciju. Tas būtu tiešām ļoti vēlami. Dalej prošu o krótkie wystąpienia pan poseł Andriu. Andriju kungs, lūdzu tālāk. Paldies priekšsēdētājiem. Par šo ziņojumu, es domāju, ir svarīgi arī relativizēt lietas. Es saprotu kolēģi teikto, eh, bet eh, referents dod eh, biomasas šo definīciju, ņemot vērā audzējumās kultūras un uh, un koksni. Es domāju, ka nevajadzētu aprobežot tikai ar to, bet vajadzētu runāt ar biomasas pārpalikumiem un, ap, un kultūra apakšproduktiem, jo debats paliek tieši tāds pašs, ja mēs neņemam vērā šāda veida e, dinamiku, tad mm, tas e, nenāks mums par labu. Tas e, arvien atkārtojās, ka mēs nevaram to tā atstāt savā vaļā šo jautājumu, un tas ro uzdod jautājumu arī par bio mm, dagvielas rentabilitāti un brīdī, kad uh, fosilā kūrināmā cenas ir ļoti zemas un kādas ir perspektīvas un kāda ir konjunktūra, tas arī ir jāņem vērā ziņojumā, ņemot vērā to, ka šīs rentabilitātes uh, centien sasniegšana ir sarežģīta, jo, nu, tad tas nospiež cenas uz leju un, un lai lauksaimniekiem ir jādod iespēju uzturēt šo pietiekam augsto cenu līmeni, un šobrīd ir tāda sacensība pēc eh, iespējami lielākas produktivitātes un reizēm eh, netiek ņemta vērā ilgspēja. Es domāju, ka šie elementi arī ir jāpatur galv prātā. Es piekrītu referentam, ka ir jāveicina eh, lokālos kooperatīvas atjaunojumās enerģijas jomā un uh, izstrādāt individuālos vai kolektīvos projektus vietējā līmenī ļauj diversificēt ienākumu iespējas lauksaimniekiem. Tā tad tiek diversificēta aktivitāte, bet tajā pašā laikā ir jāpaliek arī piesardzīgiem, un es domāju, būtu arī liederīgi norādīt uz pastāvošiem lauku attīstības politikas instrumentiem, mm, kas palīdz ražot atjaunojamo enerģiju. Paldies, nākamais runātājs. Es vienīgais lūgtu jums, ka jūs uh, savās uzrunās akcentētu jaunas lietas, ko citi kolēģi vēl nav teikuši. Lūdzu. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, manau, kad tai labai svarbu. Paldies, priekšsēdētāji. Es uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgs dokuments. Tas ir ļoti svarīgi mūsu lauksaimniecībai, jo tas ļaus mums izstrādāt mūsu lauku reģionu un turpmāko stratēģiju, jo ir reģioni Eiropas Savienībā, kuros ir daudz biomasas, kas pat pārsniedz uh, nacionālo pieprasījumu. Ja mēs te varam runāt par ilgspējīgu lauksaimniecību, ilgspējas aspekts ir svarīgs. Mums ir jāatcerās, ka šodien puse no mūsu enerģijas nāk no ārpus Eiropas Savienības piegādātājiem. 400 miljārdi eiro katru gadu tiek izmantoti enerģijas eh, importa iepirkšanai. Mēs varētu izmantot šos līdzekļus labāk. Un mums ir arī jāatcerās, ka bioenerģija var būt svarīga ne tikai lauksaimniekiem, bet arī dalību valstīm. Uh, Tas sniegs labu papildinājumu. Biomasu var izmantot ne tikai siltumam, bet arī biogāzei, bio uh, degvielai, tas samazinās piesārņojumu. Kad padomā arī par šiem pārpalikumiem, uh, mežsaimniecības jomā visas šīs koku daļas, kuras varētu tikt izmantotas enerģijas ražošanai. Paldies! Salimovičs. Salimoniča kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Visu pirms es vēlētos pateikties Bogoviču kungam par izcilo atzinumu projektu Agrī komitejā. Es varu piekrist vairumam kas tur ir minēts, un eh, ir dažas lietas, kuras es vēlētos izcelt, vēlētos izcelt to, cik svarīgi ir modernizēt lauksaimniecības ražošanu Eiropā, lai varētu samazināt negatīvo lauksaimniecības ietekmi uz vidi. Un eh, veicināt to, ka vairāk tiek izmantoti atjaunojumi enerģijas avoti. Atzinumā tiek atzīmēts, ka transporta m, mm, sektorā ir zināmas problēmas un uh, lai sasniegtu 10% atjaunojumās enerģijas mērķi līdz 2020. gadam. Tas, protams, ir svarīgi un tur ir jāmeklē risinājumi. Un, kad mēs runājam par pārvadājumiem, es vēlētos uzsvērt to, ka ir arī ļoti svarīgi, lai mēs izmantotu atjaunojumu enerģiju elektriskajām mašīnām, ne tikai kā biodegvielu, eh, tā lai būtu uh, vairāk videi draudzīgu degvielu. Un vēl viena lieta, kurai jāpievērš uzmanība, ir, ka būtu nepieciešama infrastruktūra, lai pārvadātu visus e, atjaunojumu enerģiju, kas tiek saražota Eiropā. Ja mēs saražojam atjaunojumu enerģiju dažās valstīs un to nevar pilnībā izmantot citās valstīs, tad kādā jēga to vispār ražot? Tāpat saistībā ar vienu pretrunīgu lietu - Nord Stream 2. Jā, nu es atvainojos. Es domāju, ka man būs uh, ilgāks runas laiks. Nu, stulīt arī noslēgšu. Es domāju, ka nevajadzētu izmantot degvielu enerģijas ražošanai. Katrā ziņā ne, pirmajā solī, tāpēc es nepiekrītu šī ziņojuma sastajam punktam, pie kura pievērsīsimies vēlāk. Paldies. Thank you. Um, uh... Lagan kungs, paldies. Ļoti interesanti bija lasīt šo ziņām nevar nepiekrist tam, kas tur ir minēts. Un šobrīd īrijā. Ja ir eh, doma vairāk stādīt kokus, domājot par enerģijas avotiem, un viena lieta, kurai ir jāpievēršās un kur ir negaidītas sekas, ir tāda, ka dažās īrijas eh, teritorijās ir. Mm, kā ir jauna pieeja mm, koku audzēšanā un Un beigu beigās tiek izmantots tāds metods, kas iznīcina šo teritoriju, kurā tiek audzēti koki un īstenībā nemaz nemīkstina klimata pārmaiņas. Un visa šī doma par to, ka ir jābrauc ar šo mm, dagvielu, kas ir ražota no mm, dažādiem av, no ēdiena, kamēr es radio dzirdu, ka Āfrikā cilvēki uh, mirst no bāda, nu kā tad tas iet kopā? Dokmana kungs. Er Paldies, es uzskatu, ka tā ir laba lieta, ka mēs diskutējam par visām šīm atšķirībām, kas pastāv to starp starp valstīm, jo um, situācija valstīs atšķirās, dažas ir pavirzījušās uz priekšu vairāk. Un es vēlētos um, vairāk pieskarties ilgtspējīgi giem risinājumiem, un jo īpaši pētniecībai. Un tad, kad mēs izmantojam virsmas biodegvielai, kā mēs darījām Ziem, Ziemeļvācijā un Dānijā, tad var secināt, ka ļoti bieži tās ir īrētās teritorijas un lauksaimnieki tiek beigās izdzīti no tām. Un es domāju, ka pētniecība var veicināt to, ka, piemēram, tiek izmantota vēja enerģija un transformēta citos veidos, ka tā nevienmēr tiek uh, izmantota pilnībā, to var pārveidot par uh, ūdeņa radi un to var izmantot līdz ar to pārvadājumos. Un jādomā par tādiem ilgspējīgiem risinājumiem, tā lai mēs varētu izvairīties no fosilā kurināmā izmantošanas. Paldies! Pani poseł Damato. Damato kundze, paldies priekšsēdētāji. Atzinumā galvenokārt tiek runāts par biodegvielu, un referents jau to arī norādīja. Vienkārši jābūt lakoniskiem, taču mēģināsim arī neaizmirst to, eh, ka eh, atjaunināmā enerģija ir arī saules enerģija, vēja enerģija un citas. Dažas valsts, piemēram, arī Itālija, uh, iekļauj atjaunojumos enerģijos arī atkritumu sadedzināšanu. 2020. gadā jābūt tātad jaunajām enerģijām vairāk nekā 20% no visas enerģijas uh, uh groza lai nebūtu vairs atka, tik liela atkarība no fosilā kurināmā avota. Ar to nodarbojās līdz šim multinacionālas kompānijas. Tās tagad nodarbojas arī ar saules enerģiju, vēl, vēja enerģiju, atjaunojamajiem enerģijām kopā un tiek uh, kropļotas cenas. Es uzskatu, ka īpaši uzmanības pirms ir jāpievērš uh, tam, kā mm, mēs varam būt pašpietiekami un paši saražot enerģiju. Uh, un tikai pēc tam jārunā par uh, uh, pār, iespējamo pārprodukciju. Es saprotu, ka uh, zeme nav neizsmeļams avots, augsne. Uh, jau ir cietusi no intensīvas lauksaimniecības, kur masveidā tiek izmantoti pesticīdi. Īpaši uzmanība ir jāpievērš arī laug, apstrādāmajām zemēm, lai tur varētu izlikt arī saules baterijas. Un noslēmumā priekšsēdētāja kungs, katram lēmumam ir ietekme uz augsnes auglību. Tas var izraisīt klimata izmaiņas, kādu skaitēm varētu rādīt meža izciršana. Uh, lai eh, nepārtraukti varētu tikai eh, cirst kokus, lai radītu jaunu enerģiju. Paldies, ieviesīsim grozījumus. Kuja, pārī, pan Pausev Agiju. Thank you, Chairman. We're talking about uh, biomass. Jā, kungs, paldies. Mēs te runājam par biomasu, jo īpaši atjaunojumās enerģijas kontekstā, un es domāju, vai šajā re ziņojumā pietiekam tika uzsvērts tā, tā trauslums, jo tik līdz ir. Uh, kāda pārvadājuma problēma, tā uzreiz rodas grodības. Es pats zaudēju ļoti daudz naudas pārvadājumos, un ir divi galvenie aspekti biomasā. Pirmkārt, to jāizmanto lokāli, un otrkārt, tās ražošanai nevajadzētu iekļaut neko, nekādus dārgus elementus, un ja to var panākt, tad tas ir ilgspējīgi. Es ceru, ka šajā ziņojumā vajadzētu arī uh, iekļaut eh, pozitīvo aspektu biomasas jomā, ka eh, sēkla tiek aizvest uz bioetanola mm, rūpnīcu, un kas tad paliek pāri vērtīgs eh, dzīvnieku baru, barība, kurā ir daudz proteīna, un tas var būt ļoti liederīgi, un tas varētu būt tāds ilgtspējīgs biomasas faktors. Paldies! Peķu kundze, vai jūs vēlties arī izteikties? Izrasnom izviešķu, čestitam un priedlozi. Pateicos. Referents tiešām lieliski pastrādājis, un viņš arī norādījis uz to, kādas ir galvenās vajadzības lauksaimniecībā. Īpaši arī tiek runāts arī par šīs komitejas kompetenci atšķirībā no tā, ko teica citi kolēģi, vairāk runā par jautājumiem, kas ir vidas komitejas pārziņā. Neapstrādātā lauku zeme. Visa šī zemēs ir pieejams lielā daudzumā, īpaši jaunajās dalību valstīs. Mums būtu jāaktivizē uh, šīs zemes. Un vietējiem iedzīvotājiem vajadzētu izmantot šīs zemes, lai varētu ražot biodegvielu šī nozāre nav pietiekama attīstīta. Man īpaši iepriecināja aktīva mežsaimniecības kultūra, lai varētu ražot biodegvielu, neradot pārmērīgas CO2 emisijas. Kā arī tādējādi samazinot klimatizmaiņas. Uh, Komisija runāja par nepieciešamību samazināt birokrātijas apmēru visiem lauksaimniekiem, kas nodarbojas ar biodegvielas attīstību. Paldies. Giulio Valpī, e, Direkcija Generālā Enerģija. Jeśli można prosić o krótkie wystąpienie. Aicinu komisijas pārstāvi izteikties. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs arī piefiksējam visus interesantos komentārus. Vēlos tikai atgādināt, ka šai komitei, komisijai ir uh, ļoti skaidrs mērķis. Mēs vēlamies, lai Eiropa būtu absolūts pasaules līderis atjaunojumu enerģiju jomā, sasniedzot uh, noteiktos mērķus līdz 2020. gadam vismaz 20%, un 2030. gadā arī ir mērķis 27%. Tagad pārskatām atjaunojumu enerģiju direktīvu, lai būtu Eiropas satvars atjaunojumu enerģiju mērķim 30. gadam. Un, kā arī dzirdējām, ir nepieciešams integrēt atjaunamos enerģijas avots mūsu enerģētikas sistēmās. Šajā kontekstā bioenerģija var spēlēt ļoti svarīgu lomu. Tā ir ļoti efektīva, to mēs varam izmantot dažādos jomās - transportā, apkuras un citās. Un tad arī mēs raugām, kā varētu veicināt pašpatēriņu Tad arī kā veicināt transporta dekarbonizāciju. Te var arī, arī izmantot dažādas jautājumu enerģiju formas, biodegvielu un tam līdzīgi. Tad vēl daļa no atjaunojumās enerģijas direktīvas pārskata eh, pēc 20. gada mēs pārskatīsim un atjaunosim Eiropas ilgspējības politiku bioenerģijām, balstoties uz esošajiem biodegvielas kritērijiem, veicināsim ilgspējīgu meža apsaimniekošanu raudzīsim, kā varam izvairīties no negaidītām sekām, lai nebūtu šī konkurence starp pārtiks audzēšanu un degvielas ražošanu. Lielas paldies! Dziękujemy. Czy dziękujemy jeszcze raz? Paldies! Bogovičs kungs, jūs vēlētos jūs vēl ko teikt? Nu, lūdzu, tapīsim īsi. Ja, hvala za e, te pripombe in tudi za. Ja, paldies. Paldies jums par visiem šiem komentāriem. Paldies arī par to, <clears throat> ka jūs saprotat, ka mums vēl nav bijis iespēja šo visu pārnāt ar ēnu referentiem. Bet tātad 22. mārts ir e, jūsu grozījuma iesniegšanas termiņš un es aicinātu arī tad um, jūs to ņemt vērā. Lauksamniecība zina ļoti labi, ka ir liela cenu svārstības, piemēram, attiecību uz etanolu. Atjaunojamie energoresursi. Nu, tur vajadzētu palikt lielāku noteiktību un lauksaimnieku iesaist šajos jautājumos radīt um, kvalificētu tādu darbību. Te, protams, vēl turpināsies diskusijas. Un mēs ceram, ka mums izdosies panākt lielāku cenu stabilitāti. Jā, bet nu kādreiz mēs domājam tieši to pašu par arī pienu, jā. Un pat, nu, par uh, cukurbietēm. Droši vien, ka varētu dažas lietas arī vēl arī regulēt, jo pārprodukcija var radīt reāls problēmas. Ir, protams, arī daudz tādu neapstrādātu jautājumu, ne, plā, platību, kurā mēs varam izmantot visus pieejamos dabas resursus, saulu, vēju. Bet, nu, sistēma jau veidojas lēnām, 10-15 gadus, un tur jāņem vērā, ka attiecībā uz vēju un sauli nav lielas svārstības šobrīd. Un mēs ceram, ka arī attiecībā uz lauksaimniecības produktiem izdosies panākt stabilākas cenas. Nu, paldies, katrā ziņā jums arī par atbalstu šajā atzinumu sagatavošanā. Paldies! Nu, tagad ir tā, šis otrs sarežģītā laika punkta situācija. Katrs vēlas izteikties, katram es dodu vārdu, un pēc tam vairs laika vispār nav. Labi, runāsim tālāk par cenu svārstībām. Es tiešām vēlētos dot vārdu Anģelikai Delējas kundzei, lūdzu. Merci, Monsieur le Président. Je vais effectivement essayer d'être rapide. Paldies, priekšsēdētājs. Centīšos izteikties īsi, kaut arī šis temats ir ļoti svarīgs. Es domāju, ka jebkurā gadījumā mums būs jārīko vēl citas debates par šo tēmu. Priekšsēdētāji, dārgie kolēģi, es vēlētos pateikties par man doto uzticību, jo tas ir ļoti svarīgs temats Eiropas lauksaimniecībai, jo īpaši Uh, dziļajā krīzes periodā, kāds ir šobrīd. Cenu svārstīgums ir uh, smēlies um, sākuma pēdējos gados un ir šī, mm, tas saistīts ar tirgus mehānismiem un arī mazāki termiņi. Un te ir īpašs fenomens, un šis uh, fenomens, protams, neatstāja atstāja iespaidu uz uh, lauksaimniekiem, un ir tāda neskaidrība un grūtības uh, lauksaimniekiem, un tas stimulē spekulācijas. Šobrīd tirgum ir eh, pasaules mērogs, un, diemžēl, tas, šis iespējas ir redzams visās valstīs, un KLP šķiet nav gana uh, adaptēta, lai varētu sniegt risinājumu šai situācijai. Un mums, kā Eiropas likumdevējiem, būtu jāpiedāvā risinājumi, lai uzlabotu ienākumu līmeni lauksaimnieciskajiem ražotājiem. Un februāra eksperta sanāksme ļāva izstrādāt um, dažas idejas, es visas neminēšu, bet pieskaršos galvenajam, piemēram, apdrošināšanas sistēma, tad uh, divu pīlāru organizāciju, kā jau pēc e, tirgu caurredzamība tiešie e, maksājumi un e, veicinājumu stimulēšana, tad arī citi pasākumi un Eiropas komisijas darbs G20. Bet tie nebija vienīgie temati, par kuru runājām šajā sanāksmē. Un šķiet, ka Turklāt sanāksme bija ne tikai tehniska, bet ļoti politiska un bija zināmas redzējuma atšķirības starp Eiropas komisiju un parlamentu. Es pat esmu lauksaimniec pēc profesijas un es nevēlos runāt eh, teorijās, bet piedāvāt konkrētus risinājumus lauksaimniecībā. Mums nepieciešams skaidras, vienkāršas, precīzas idejas. Uh, Lauksaimnieki ļoti daudz mums sagaida, un pašreizējais konteksts mums liek rīkoties pragmatiski. Mana vēlme šajā ziņojumā bija sniegt komisijai un padomēju idejas, pārdomu, orientācijas tā, lai lauksaimniecība tiktu mm, skatīta pēc iespējas efektīvākā veidā nākamajā eh, KLP 2020. Te ir trīs galvenās asis. Pirmajā ir objektīvs situācijas eh, konstatējums par cenu svārstībām un uh, atšķirībām, vai drīzāk iespaidu, kā tas atstāja Eiropā un pasaulē. Otrās izskaidros parlamenta mērķus šajā jautājumā un sniegs ilgtermiņu vīziju. Un trešās paredzēta, lai izvirzītu priekšlikums Eiropas komisijai uh, Un par iespējamiem risinājumiem. Es varu jau jums sniegt ieskatu mērķos, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Pirmkārt, Eiropas um, pārtikas uh, suverenitāte mm, un pārtikas ilgspēja, un trešais ir lauksaimnieku dzīves kvalitātes uzlabošana. Es ceru, ka uh, par šo ziņojumu mums būs auglīga viedokļa apmaiņa, es ceru, ka būs uh, Eh, labvēlīgs atbalsts tam, eh, ņemot vērā šīs grūtības, kādas ir lauksaimniecības pasaulē, un es pateicos ēnu referentiem un kolēģiem. Es pārādzu izstrādāt ziņojumu projektu tā, lai visiem būtu iespēja izteikties un aizstāvēt savus argumentus. Un tā ir metode, kur šobrīd īstenoju, un esmu gatava uzklausīt visus jūsu viedokļus. Otwieram dyskusję prosiłbym, aby także korzystać z możliwości. Ja, paldies. Pirms mēs uzsākam diskusijas, vēlos arī norādīt, ka ir iespēja iesniegt savus komentārus un um, patiešo e-pasta rakstveidā uh, referentei. Un jūs to arī jau pat šobrīd. Nav obligāti jāgaida līdz termiņam, līdz beidzamai dienai. Lūdzu, Mēlērs kundze. Jā, paldies. Paldies par šo iespēju, kur jūs iepazīstināt ar um, mm, tirkus svārstību jautājumu. Manuprāt, tiešām būtu ļoti svarīgi, ka uh, domāt par jaunajiem lauksaimniekiem. Nu, kādā ziņā mēs vēlētos ka mēs nosakam precīzu, tomēr arī iespēju pašiem reģioniem reaģēt. Katrā ziņā tomēr šis jautājums būs diezgan sarežģīts, jo lauksaimniecības nozara ir milzīga un ļoti nozīmīga visā pasaulē, īpaši arī Eiropā. Mums arī ir jāiekļauj vēl šī pieredze par zaļināšanu. Un es to ceru, ka arī te parādīsies konkrēti risinājumi. Paldies! Paldies par šādu īsu un koncentrētu komentāru. Agī, kungs. Paldies, priekšsēdē, mēs šeit runājam par dažādiem instrumentiem, kurus varētu izmantot, lai mazinātu cenu svārstīgumu. Es iesaku divus instrumentus. ir nākotnes tirgi izmantošana, tas ir brīvprātīgi, lai tie labi darbotos, tad patērētājiem ir jāizmanto, tas arī ražotājiem jāizmanto. Cilvēki, kas uh, spekulē ar lielām, uh, lielu skaitu, lielu apmēru, ja tad lauksamnieki arī zinās, kādu cenu viņi varēs uh, dabūt par savu preci. Tas tiešām man satrauc, ka šī institūcija Eiropas Savienība mēģina uh, arī visu šo uh, tīrdzniecību padarīt pēc iespējas sarežģītāku. Un otrs instruments, ko mēs redzam aizvien vairāk kapitā karalistē, kur mazumtirgotāji kombinē ar savām, uh, saviem ziņu ražotājiem. Dažādas instruments viņiem ir saistīti līgumi ar dzīvnieku bārību kad šī cena pieaug, tad arī preces eh, cena pieaug, un es to zinu, es pats tajā visā pirlos. Paldies. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, cēnu svārstīgums ir dramatisks lauksaimniekiem. Tas nodara kaitēm lauksaimniekiem, investoriem, konkurētspējai un mazina saimniecības rentabilitāti ienākumus. Ja Cenu svārstībiem ir novērojami kopš 2000. gada sākuma, bieži vien brutāls uh, ir šīs cenu svārstības un nekad netiek paredzētas. Ir aizvien uh, dažādākas stratēģijas, protams, ņemot katras puses intereses. Par 71% ir uh, palielinājušies, palielinājušies šīs cenu svārstības atbalsts. Tātad Ķīnā ir 71%, bet uh, Eiropas Savienībā tas ir samazinājies par 20%. Un šeit runājot par kvotām, regulu noteikumiem uzglabāšanu, tad, tad viss ir tas uh, pamazām uh, iznīcināts pēc uh, pasaules veselības organizācijas, uh, pasaules veselības organizācijas spiediena. Ļoti liels spiediens tiek izdarīts uz lauksaimniecības cenām. Uh, Arī no starptautisko tirgus puses Eiropā ir jādnodrošina cieņpilnas alga lauksaimniekiem, jāaizsargā preces uz robežām. Es uzskatu, ka steidzam ir nepieciešams uh, nodarboties ar mūsu tirgus aizsardzību, bet KLP, acīm redzot, tas nav mērķis, tad kā jūs gribat, lai mēs atbalstītu jūsu KLP, ja tas ir absolūts uh, instruments, lai bremzētu mūsu lauksaimnieku darbu. Paldies, Rankungs. Ferānkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms pateicos priekšsētāju par to, ka komisāram esat nosūtījis vēstuli. Es ļoti uzmanīgi iepazinos ar šīs vēstules saturu. Es uzskaitu, ka tiešām tur ir daudz lietu, kas būtu atbalstāms vēl spēcīgāk no mūsu komitejas puses. Nu, par šo jautājumu man daudz nekā nav sakām, kolēģi jau viss pateica. Šodien nav neviena instrumenta, lai samazinātu cenu svārstīgumu. Uh, dažādās pakotnes, dažādās nozares, cukurs, piens, tur ir tikai dīleri, vairs tur cenu svārstību nevar kontrolēt. Racionāls protekcionisms mums var ļaut atgriezties pie labām piena cenām. Paldies! list był do pierwszego komisarza to znaczy do przewodniczącego junckera pan poseł nu jā šo vēstuli mēs mm, tieši rakstījām junkeram ultimi anni la, volatil la volatilità dei prezzi cēnu svārstīgums lauksaimniecības tirgos tā ir, diemžēl, ikdiena un risks lauksaimniekiem, kad Eiropā iznīcināja tradicionālie, eh, tradicionālo lauksaimniecību. Es ļoti uzmanīgi uzklausīju referenti, piekrītu izvēlētajai pieejai. Uzskatu, ka ļoti svarīgi ņemot vērā esošo situācijas kontekstu Tomēr vēlētos arī varbūt inovatīvi raudzīties uz visu šo lauksaimniecībā mainās, mainās ekonomiskā sistēma. Tad es domāju, ka vajadzētu rast arī inovatīvas pieejas, lai risinātu šo konkrēto cenu svārstīguma problēmu. Un arī te Mēs jau par to runājam ar Hoganu kungu. Na, arī apliecināja, ka mūsu prāti ir uh, jāskata, kādi varētu būt jauni intervences modeļi, piemēram, iedvesmojoties no eiro aizsardzības instrumentiem. Es domāju, ka ir iespējas ņemot vērā arī iesaistīt Eiropas investīciju banku, paredzēt inovatīvus intervences modeļus, un es te strādāšu ar referenti, un noteikti darbs būs interesants. Paldies! Øh, Paldies! Šeit ļoti svarīgi ir tās, ka Mēs redzam, kā, dažāda, kā dažādi valstis vēl uh, sniedz savu atbalstu. Šis atbalsts joprojām pastāv dažas nozares tiek atbalstītas, dažas valstis vēlas šo atbalstu, citas nē, līdz ar to tas rada liels atšķirības, bet mums ir nepieciešama Eiropa, kas darbojas, lai būtu vienlīdzīga konkurence. Un te mums ir uh, darīšana tirgu, kas darbojas balsoties uz piedāvājumu un pieprasījumu. Līdz ar to arī pasaules cenām jābūt tām, kas mums noteikti šo drošību un, protams, ir jautājums arī par preču kvalitāti. Tas jāņem vērā. Cilvēkiem ir jāgrib maksāt uh, par uh, mūsu saražotajiem produktiem. Daži uzskata, ka, piemēram, mums vajadzētu iegādāties graudaugus. Citi atkal vēlas, lai mēs vairāk vai pievērstos eksporta tirgiem. Un, un kad tuvāko mēnešu laikā spekulācijas rezultātā cenas palielināsies par 60%, lai pēc tam kristos. Uh, Bet, nu, te mums ir jādomā, kā mēs eh, to visu vēlamies organizēt, jo mēs arī konkurējam pasaules tirgu, domāsim par to, ko mums varētu šeit palīdzēt un sniegt arī TTIP. Tam būs arī ietekme, Dantēn kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Cenas vērstīguma jautājums. Mēs to nevaram mums te nevaram skatīt tā vienoti, jo iemesli, kas rada cenu svārstīgumu, ļoti dažādi, un tad arī mums ir jāskata katra situācija atsevišķi, kā samazināt cenas. Cenas samazinās, kad ir pārprodukcija, bet cenu palielinājums var arī būt saistīts ar pārprodukciju, bet tas var arī saistīts ar uh, to, ka ir kādas uh, funkcija problēmas, kas rada arī šo kroplīgumu. Nu, šī cenas vārstība rāda, ka, ja mēs vēlamies katrs savā dalībvalstī sasniegt savus mērķus, mums ir nepieciešama Eiropa, jo Eiropa ir vienā balsī runā starptautiskā līmenī, piemēram, G20, FAO. G20 jau sāka šo darbu. Tagad ir viss jāpielāgo. Uh, Bet, nu, šis dosie vēl nav noslēgts, vēl pie tā strādā. Es ceru, ka drīz varēsim atkal uzklausīt FAU, lai viņi varētu mums uh, atskaitīties par darbu pie cenu svārstīguma. Nu, ja mums uh, izdosies to visu pārvaldīt starptautiskā līmenī, tad būs jāatrod uh, pielāgojumi instrumenti, kas būtu iekšēja rakstura Ir arī citi rīka piemēri, kas ir citur pasaules valstīs, ir arī Eiropas valstīs šī apdrošināšana, bet būtu tiešām utopiski tikai ar iekšējiem lēmumiem atrisināt jautājumu, kas ir informācijas aprites un starptautisko zināšanu jautājums. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji. Nu, es varu daudz kam piekrist, īpaši, ka <clears throat> kolēģis arī jau nu, pat norādīja Vācietā, ka es saska, satiekos ar lauksaimniekiem, viņiem ļoti daudz prasību. Un mums ir jāpasaka, uh, ir lietas, kuras mēs nevaram Eiropas līmenī risināt, piemēram, tur ir par nodokļiem, kuras ir jāatmest nacionālā līmenī. Uh, ir daudz tādi ienesīgi gadīgi, viņam jāmaksā arī augsti nodokļi. Un tad varbūt, ka varētu veidot tādu sistēmu, <clears throat> ko ļautu tā, labajos gados veidotu nodokļu rezerves, kuras tad varētu izmantot vēlāk sliktajos gados. Par apjoma regulēšanu. Un tas darbosies tikai tad, ja mums ir iespēja tiešām arī skaidri noteikt arī, arī eksportu. Mums ir tik daudz eksporta importētāju, un šie visi līgumi nekur nemainīsies, un tas nekur nepazudīs. Tad mums ir jādomā pilnīgi cita sistēma. Un tāda vienkārši tāda vēlmu saraksta publiskošana, tas jau nekā neatrisina jebkurā gadījumā. Un tam arī netērēsim lieku laiku. Paldies! Labi, paldies. Tagad tad došu vārdu komisijas pārstāvim. Lūdzu. Uh, thank you, Chairman. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Precizēšu vienu lietu jau no paša sākuma. Es gribētu sadarboties pēc iespējas ciešākā referenti Esam jau nosūtījuši arī fona informāciju par sākotnēju analīzi, kādu esam veikuši šajā jomā. Pašlaik tagad arī atjauninām analīzi par visiem pieejamiem instrumentiem, ņemot vērā jaunos cenu līmeņus. Mēs esam tiešām atvērti precizējumiem, papildus informācijai, ja tāda ir nepieciešama referentē vai komitejai. Es arī gribu precizēt dažas lietas, kas varbūt neizskanēja tik skaidri. Arī no uh, iepriekšējās mans uzstāšanās. Es uh, nerunāšu pār Eiropas parlamenta mērķi un uh, komisijas priekšlikumiem, tā ir jūsu kompetence. Es runāšu pār faktu objektivitāti. Mēģināšu vēlreiz uh, izcelt vienu elementu, kas mūsuprāt netiek īsti precīzi izmantots. Nekāda mēs neesam vēlējušies piedāvāt rožaināku skatu uh, par to, kāda lauksaimniecība īstenībā ir. Vienalga, vai cenas iet uz augšu vai uz leju, lauksaimnieki saskars ar vienu to pašu problēmu. Lauksaimniecības preču cenas palielinās tikai par vienu desmit daļu no tā, kas notiek enerģētikā un arī apmestotāji apmēslošanas jomā, tad, tad tas pats arī attiecas, kad cena samazinās. Mēs runājam par fenomenu, kas praktiski nozīmē to, ka lauksaimnieki tiešām eh, ir tādā strupceļā. Un tad arī vēlos minēt, cik lielā mērā varu piekrist referentei eh, par cenu neskaidrību. Tā ir lielākā problēma Tad, kad ir vidējā cēna 100 eiro, kā tas bija graudaugu gadījumā, un tad pieaug cēna par 20 eiro vai samazinās par 20 eiro, tad jūs zināt apmēram tendenci. Jūs zināt, kāds ir svārstīgums, tas ir izmērāms, bet kad 8 gadu laikā divkārt cēnas palielinās un divkārt samazinās, tur vairs nav tendence, un jūs vairs nezināt, kā tehniski šo svārstīgumu vispār izmērīt. Līdz ar to īsumā vēlos norādīt, ka ir trīs paralēlas. Uh, lietas - svārstīgums, skaidrī, skaidrība un pielāgošanās. Tad arī mēs varēsim konkrēti uh, runāt par skaidriem risinājumiem, un tad darīsim arī visu, lai sniegtu jums informāciju, lai bagātinātu jūsu debatas. Paldies! Dziękujemy za. Paldies! Paldies visiem par um, komentāriem. Un paldies arī komisijai par solījumu mūs atbalstīt. Un vēl došu vārdu referentiem. Paldies, priekšsēdētāji. Laika maz. Vispirms vēlos pateikties kolēģiem par komentāriem. Protams, visu pierakstīju. Es tiešām rēķinos arī ar jūsu ieguldījumu tuvāko nedēļu laikā. Mūsu darba grāfiks būs visai blīvs. Ja pareizi atceros, tad esmu tulkotājiem solījusi nosūtīt tekstu 20. aprīlī. Jāstrādā būs ātri. Vēlējos arī apliecināt komisijai, ka, protams, būs dialogs starp referenti un ēnu referentiem un komisiju. Mums ir visiem jāsvērā vienā virzienā. Eiropas lauksaimnieku interesēs mums, mēs esam spiesti rast risinājumus, lai aizsargātu Eiropas lauksaimniecību, lai sagatavotu nākamo KLP. Paldies! Dziękuję pani poseł. E, Paldies. <clears throat> Un garā ziņā aicināt jūs ņemt ārā arī nacionālo pieredzi. Piemēram, Spānijas ministra jau arī daudz dalījās kādreiz ar savu pieredzi. Nav tāda varbūt pārāk plaši pieejama pētījuma, bet ir daži pētījumi, kas tomēr atsevišķās jomas ļoti labi izskaidro. Un Jokungs tieši par to runāja. Un arī šajā gadījumā te varētu varbūt arī iekļūt ņemt vērā dažas idejas. Katrā ziņā tam visam arī vēl sekosim. Līdz ko būs pieejama arī trīs <clears throat> tūkotie jau visi teksti. Tagad divu minūšu tehniskā pār <clears throat> Eh, pauze, un tad sāksim koordinātoru sanāksmi. Paldies visiem, kas piedalījās rīt cēlienā, un tad tūlīt sāksim arī koordinātoru sanāksmi.